Bien, mesdames, messieurs, gagnez vos places, s'il vous plaît. Gadāmie kolēģi, lūdzu apsēdieties, mēs eh, turpināsim darbu. Paldies, priekšādātāji, Kelmelkungs. Šķiet, ka esam mazliet iekavējuši, un lai ietaupītu laiku, es eh, gribētu ieteikt, varbūt mēs varētu salikt kopā vairākus balsojumus. Es eh, varu iedomāties, ka uh, lielākā daļā no šiem balsojumiem tiks pieņemti. Un ja mēs tos visus saliksim kopā, nu tad mēs varam ietaupīt laiku. Merci pour cette contribution, monsieur. Nu, liels paldies par šo ieteikumu, Kēlamela kungs. D'abord, je voudrais m'assurer que vous... Vispirms, es gribētu pārliecināties, ka jūs esat ievietojuši savas balsošanas kartes eh, balsošanas iekārtā. Mm, Pārbaudas balsojums. Sākam balsot. Tā ir pārbaude. Test, Tests, tas nav balsojums. Pietrūks divu balsu. Tikai divu. Tātad divi kolēģi visticamāk nav ievietojuši kartes iekārtās vai nav nobalsojuši. Trīs tagad. Bon, eh bien, deux d'entre vous avez glissé vos cartes, mais avez... Tātad divi no jums ir ievietojuši kartes, bet nav nobalsojuši. Tagad uh, viens. Beidzam balsot. Alors, nous devons d'abord... Tad vispirms mums vajadzētu uzklausīt Gaiera kungu. Viņš izteiksies par trīs pārvietojumu pieprasījumiem, kas attiecas uz 2017. gada budžetu trešo iedaļu. Lūdzu, referenta kungs, vai jūs uh, uzskatāt, ka mēs varam balsot par trīs pārvietojumiem kopā? Paldies, priekšādātāji. Jā, patiešām šeit ir runa par trīs dažādiem pārvietojumu pieprasījumiem. Tie arī ir atšķirīgi pēc saviem apmēriem. Tātad 12. attiecas uz administratīvo budžetu. Komisija pieprasa līdzekļus Eiropas skolai Frankfurtē pie Mainas, tātad 4,6 miljonu eiro, un uh, šī nauda būtu jāņem no administratīvās rezerves. Iemesli ir tādi, ka sarunas starp komisiju un Eiropas centrālo banku par izmaksu sadalījumu un uh, ECB ieguldījumi Eiropas skolā vēl nav pabeigti. Tātad uh, mēs īsti nezinām, kāpēc tā ir. Un, uh, protams, mēs arī nezinām, kāds šis lēmums tiks pieņemts. Abas pārējās kategorijas attiecas uz ceturto daļu, tā ir ārlietu politika. No vienas puses ir pieprasījums pārvietot 13 miljonus eiro no instrumentā uh, miera un stabilitātes veicināšanai. To uh, ir jāpārvieto uz kaimiņatiecību politikas instrumentu, tā lai mēs varētu izpildīt Āfrikas uh, trasta fondu. Un pārējie pārvietojumi attiecas uz uh, ceturto kategoriju. Tie ir trīs pārvietojumi, jo šeit kopā summa ir diezgan liela 184 miljoni un 184 miljoni, kas ir jāpārvieto, lai stiprinātu humanitāro palīdzību. Tas eh, tiktu ņemts no ārkārtas palīdzības rezerves, lai nodrošinātu humanitāro palīdzību Āfrikas ragā. Protams, ka mēs varam piekrist šiem pārvietojumiem, bet man ir viens jautājums komisijai. 15., 16. un 17. pārvietojums. Jūs esat izmantojuši divus atšķirīgus avotus, bet 16. Eh, un 17. pārvietojums attiecas uz 14.02 budžeta pozīciju, tā ir ārkārtas palīdzības rezerve. Uh, Un uh, gribētu zināt, kāpēc tiek izmantoti divi atsevišķi pārvietojumi. Varēja taču visu salikt vienā. Bet, uh, nu, ja runa par saturu, man nekādu iebildumu nav. Bien, au total, nous avons cinq virements. Pensez... Tātad pieci pārvietojumi. Vai jūs uzskatāt, ka mēs varam balsot par visiem kopā, Gairkungs? Mēs varam līdz ar to ietaupīt laiku. Komisija piekrīt. Nē, jūs nepiekrītat. Labi, tad pirmais pārvietojums. Vai komisija vēlas uh, precizēt? Tad, tad Gaiera kungs uzdeva jautājumu, kāpēc uh, ir izmantoti divi atsevišķi pārvietojumi. Jā, jā, pavisam īsi atbildēšu uz Gaiera kunga jautā, jautājumu. Uh, Jūs eh, jautājāt, kāpēc ir eh, divi pārvietojumi pieprasījumi šīm trīs krīzēm. Tā to pieprasa finanšu regula. Katrai krīzei ir vajadzīgs atsevišķs priekšlikums, lai budžeta iestāde varētu sagatavot pārvietojumu. Pretējā gadījumā to visu varētu salikt vienā. Nē, nē, jautājums ir par 15, 16 un 17. attiecas uz vienu to pašu krīzi. Tātad tā, tā, tā ir humanitārā krīze Āfrikas ragā. Jūs izmantojat divus atšķirīgus avotus. Jūs izmantojat ārkārtas palīdzības rezervi un pirms iestāšanās palīdzības rezervi. Un, ja runa par ārkārtas rezervi, tad šeit ir izmantoti divi pārvietojumi Tas ir tāds uh, tehnisks jautājums, kāpēc tas tā ir darīts. There, there are three transfers because there are three separate crises. And the first... Tātad uh, tie ir trīs pārvietojumi, tāpēc, ka ir trīs atsevišķas krīzes. Tad tas ir Āfrikas raks, otrā ir Irāka un trešā ir Sīrija. Iespējams, ka šis apjukums ir radies tāpēc, ka ir neliela summa, ko Komisija iesaka pārvietot no uh, pirms iestāšanās uh, palīdzības. Paldies, jā, tagad visi sapratu. Voilà. Alors, je vais mettre... Labi, nu tad uh, balsosim par pirmo pārvietojumu, numur 12. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Bon, mais... Le scrutin est ouvert. Vai visi nobalsojuši? Viena karte nebalso. Beidzam balsot. 26 balsis pār, 3 pret. Pieņemts. Tagad eh, balsosim par 14. pārvietojumu 2017. gads. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 22 balsas pāri 4 atturas. Pārvietojums numur 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 26 balsas pār 1 pret 1 atturas. Pārvietojums numur 16. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 balsis pār viens atturas. Un beigās 17. pārveidojums sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār viens atturas. Un tagad Terāda kungs, viņš izteiksies par pārējām iedaļām. Septiņi pārvietojumi kopā. Bet varbūt pat nebūs jābalso ņemot vairāk summas. Lūdzu, Terāda kungs, jums vārds. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšstādētāji. Jā, nu, varētu būt vēl citi pārvietojumi, citi ierosinājumi, bet, nu, Mūsu nesenās pieredzes gaismā domājot par reģionu komitejas veiktiem pārvietojumiem. Jāsaka, ka nu, budžets nav tikai tāds kā aplēsts vai prognozes. Nu, prognozes ir, ir tā kā pareģojumi par to, kas notiks un varbūt, ka, nu, kād, kas varētu nākotnē tikt sagaidīts, bet nu, budžets tomēr ir sevi ietver arī saistības, saistības prognozēm, lai varētu vienoties par eventuālo rezultātu. Un, um, tas, protams, ir filozofisks rakstura jautājums, kurš šai komitejai Jūs eh, jāņem vērā, bet, eh, un, nu, lai dotu jums tādu ieskatu svarīgākajās eh, izmaiņās, kas jāpiedzīvo revizijas palātē. 475 tūkstoši eiro kopējā summa, no kuras 45 tūkstoši reprezentācijas izmaksas institūciju pārstāvjiem lai nostatīs maksas, kas saistās ar uh, revīzijas pārstas 14. gadadienas svenībām. Institūcijas uh, apgalvo, ka gatavojas 17. gada budžeta projektu, tās nebija plānojušas 40. gadadienas svinības. Nu, šī brīnišķīgā ideja iešāvās prātā vēlāk, nu, un, uh, to, protams, varētu saistīt ar Juhānu pārts uh, ievēlēšanu revīzijas palātā. Nu, viņš ir slavens ar, ar savu, uh, tā teikt, raženo uzdzīves uh, Eh, aizraušanos un viņš nekā rīkot šīs balītes, bet uh, eh, 60 tūkstoši izmaksā balīti, bet uh, savukārt uh, mm, mācis, tad, tad silīte, kur rūpējās par izsocījis bērniem, saņem tikai 25 tūkstošus eiro, uh, kas tev ietver uh, pietuvs pakalpojumu paplašināšanu. Nu, ko tad, tad varbūt. Uh, jāpadomā par to, lai revīzijas palātas darbiniekiem būtu kāds stimuli tikt pie papildus bērniem, tā mums nav nākotnes, bet vispārējais ir labi. Par vispār jau kolēģi varētu arī nobalsot. Thank you. Yeah, the translator has lost your microphone, Mr. President. Je vous demande pardon. Donc vous avez... Nu, tā tad jūs komentējāt septiņus pārvietojumus, eh, par ko mums jābalso. Un šie pārvietojumi formāli par tiem obligāti nav jābalso. Mēs varam uzskatīt, ka budžeta komiteja tos ir apstiprinājusi. Mm, Referentu viedoklis eh, vēlties balsojumu. Labi. Nu, tad balsosim. Pirmais no tiem. Varbūt varam blokā balsot. Finča kungs, vai jūs atbalstījat to, ko mēs balsojam blokā? Tur ir summas, eh, pret kurām es iebilstu, bet eh, citas ir no nu, ierastās. Es labāk individuāli gribētu balsot. Vai nu Jūs izlemiet, jūs esat priekšsēdētājs. Es tā, ņemšu vērā jūsu padomu. Nu, es gribētu, protams, vairot diskusijas, lai visiem būtu iespēja paust viedokli. Esam demokrātiska institūcija. Negribētu, ka jūs pametat zāli ar vēl aizķēršos frustrāciju šovakar. Nu, tad lūk par pirmo no šiem pārvietojumiem.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 Tout le monde a voté. Visi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Un 22 pār 3 pret. 06 A17. Sākam balsot. Skatāj klū. Beidzam balsot. 24 pār 3 pret. 07C17. Sākam balsot. Skatāju klū. Beidzam balsot. 24 pār 3 pret. Pārējām pie AB 08C17. Sākam balsot. Skatāj, klū. Beidzam balsot. 24 par 3 pret. Nākamais. Tātad par 0,8 nobalsojām, bet par AB 05C17 neesam nobalsojuši. Balsojam par to, tātad 05C17. Skatāj, klū. Beidzam balsot. 24 par, 3 pret. Enfin, le 09. Un visbeidzot 09C17. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Vēl nē. Beidzam balsot. 21 pār 3 pret. Très bien. Ļoti labi. pārējam pie ēku politikas. Šeit ir Holmējeras kundzes ziņojums. Tāranda kungam. Tāranda kungam bija priekšlikumi par diviem pārvietojumiem, bet tie tika saņemti pārāk vēlu. Vai jūs gribētu paskaidrot situāciju, lūdzu, Tāranda kungs? Ja jūs man ierosināt tos likt 31. augustā, nu mēs varam tā darīt, lai nejauktu gaisu šodien ar saršķītiem pārvietojumiem. Jo nu, es citādi atceros medaļas eh, par eh, darbu eh, revizijas palātājs. Broks šeit darbojas kopš dzimšanas, un viņam nekādas medaļas nav piešķirtas. Viņi plāno apbalvot tos, kas ir 25 gadus nostrādājuši. Lūk, priekšādātāja kungs, ja variet, nu tad varbūt apturiet mani. Non, mais écoutez, nous en, nous en restons. Nu, jebkurā gadījumā jau 30. vai 31. augustā par to balsosim sanāksmē pēc brīvdienām. Tagad varam ķerties pie ēku politikas. Te ir eh, divi projekti. Eh, tas ir saistīts ar Eiropas ārējās darbības dienestu. Eh, iepirkums Eiropas Savienības delegācijai Kolumbijā un kopā ar Somiju. Vai būtu jautājumi par šo priekšlikumu? Uh, referenti Homēja ar to vērtē pozitīvi. Ja nav eh, jautājumu, tad eh, balsosim. Tad, tad elektroniski balsosim, sākam balsot. Beidzam balsot. Ap, pieņems 21 pār, 2 pret 2 atturas. Un otrs ir eh, projekts Ganā, Eiropas Savienības delegācijai Ganā. Uh, kopā ar Vāciju. Arī šeit referents viedoklis ir pozitīvs. Ja jautājumi nav, tad eh, sāksim balsot. Beidzam balsot. Eh, pieņemts 23 pār, 3 pret. Līdz ar to arī esam eh, beiguši balsošanu. Atvainojos, ka man neizdevās būt tādam stingrākam, vairāk laika pagāja nekā paredzēts, bet nu, tas viss skatāmo jautājumu labad. Ja citu jautājumu nav, tad gribu atgādināt, ka nākamā sanāksme paredzēta 30. un 31. augustā un tad 14. septembrī. Un vēlu jums lieliskas brīvdienas visiem sanāksmes slēgta. Paldies!